Pan prezesa. So good afternoon, colleagues. We... Kolēģi, iesākam mēs eh, pēcpusdienas sēdi. Té texty jsou k dispozici, jsou zde nějaké námitky. Eh, protokols iepriekšējais sēdē ir apstiprināts, teksts ir pieejams vai ir iebildumi. Ja iebildumi nav, tādā gadījumā protokolu, protokols tiek apstiprināts. Un tagad mēs pārējām pie šīs pēcpusdienas sēdes darba kārtības pirmā punkta debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principiem. Pirmais punkts ir Pakistāna penčabas gubernatora Salmana Tasīra. šī ziņojuma sakarā dodu autorei vārdu Šākis kundzei. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Fīli kolēģi. Notiek nu, eh, būtiska cīņa Pakistānā. Ir jāizbeidz ar ekstrēmismu, it īpaši ļaunprātīgu zaimošanas likumu izmantošanu. Eh, kas no, ir novedis pie netolerances un sliktākajos gadījumos pie ekstrēmisma. Ekstrēmisma apkarošana eh, nav vieglas uzdevums. Un visiem, kuri piekrīt tam, ka ekstrēmisms ir jāapkaro, ir nepieciešams mūsu atbalsts. Guvernators Salmans Tasīrs tika noslapkavots, to īstenoja viņa paša eh, drošības sargs. New York Times avīzē tika publicēta vēstule, kuras gribētu cēcīt, kurai ir norādīta pati būtība šim notikumam un e, bojāgājušā meitas vārdus, vārdi ir visprecīzākie. Šajā dienā mana tā vārdi tika uzklausīti un sadzirdēti nepareizi. Ir miljoniem kādu, kā viņš, kur tic Pakistānas laicīgumam. E, citi e, uzskata, ka mana tēva nāve bija pēdējā nagla Pakistānas, e, laicīgas Pakistānas zārg, zārkā. Bet mēs vēlamies, lai tas netiktu aizmirts. aizmirsts. Un Mums ir jāatbalsta. Mums ir jāatbalsta progresīvo centieni eh, Pakistānā. Mums ir jānodrošina tas, ka jaunai paudzei Pakistānā tiek nodrošināts iespējas un iespējas dzīvot daudzveidīgā sabiedrībā, kāda ir Pakistānā. Paldies! Teraz pan Poremba, prošē. Nākošais runātājs Poremba, priekšsēdētāji pirms dažām nedēļām. Pēc tam, kad Pakistānas eh, valdības koalīcija uh, eh, bija, uh, eh, bija sanākusi kopā, notika šī slēpkavība. Uh, tiek aicināts atbrīvot kristieti Hasidī, kas ir aizturēts par uz zaim, likumu par zaimošanu pamatā. Tāpat arī jāsaka, ka Pakistāna virzās uz situāciju, kurā pie varas esošie atbalsta ekstrēmistus. Vakar mēs runājam par kristiešu vajāšanu šajā parlamentā. Šodien mums ir jāpieņem rezolūcija. Es domāju, ka tas būs nopietnas darba lauks Aštonas kundzei, lai izdarītu spiedienu uz Pakistānas valdību. Paldies, Korhols kundze, uz vienu minūti priekšsēdētāju bija šokējoši, bet diemžēl nepārsteidzoši saņemt eh, ziņas, ka guvernators Tazīrs ir no, nogalināts. Ministrs Šababatī un pre, premjerministri Buto savā laikā bija eh, mani labi draugi. Un mums ir jānosoda beža. Uh, eh, likumi pret zaimošanu un to ļaunprātīgu izmantošanu ekstrēmismu grupām. Pakistānas valdība ir spēruši soļus, lai uzlabotu minoritāšu eh, stāvokli, piemēram, piešķirot kvotas valsts darbos. Tāpat arī valdība ir izveidojusi komiteju, lai pārskatītu diskriminējošos likumus, tā skaitā likumu par zaimošanu. Tomēr darbs vēl nav pabeigts un neraugoties uz nozīmīgiem spērtiem soļiem, kamēr pastāv. Um, tā saucamie likumi par zaimošanu, tas dod iespēju ekstremistiem un teroristiem īstenot pašiem savu programmu. Es ceru, ka ar šo rezolūciju mēs varēsim paust mūsu solidaritāti ar Pakistānas valdību cīņā pret terorismu un ekstremismu izplatīšanos. Paldies! Paldies, Korhos kundze! Tālāk Geringer de Odengera. Paldies, Dokładnie oś... Paldies, priekšsēdētāji. Pirms astoņiem mēnešiem, 20. maijā, Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par uh, vārda uh, brīvību Pakistānā. Šodien Pakistāna atkal ir darba kārtība eh, sakarā ar Salvana Tazīra slepkavību. Si situācija, kur, eh, rezolūcija, kuru mēs eh, pieņēmām, eh, un pēc tam situācija ir nevis uzlabojusies, bet vēl tikai pasliktinājusies. Tas ir slepkavība parāda to, cik sarežģīta ir situācija. Pakistāna ir reliģiski sadalīta abās pusēs - kristieši un uh, musulmaņi iet bojā. Eh, eh, Pakist... Eh, Nāvis sots Pakistānā ir spēkā un tiek aicināts pārskatīt krimināla kodeksa 295. c sādaļu. Tāpat arī mēs aicinām atbalstīt minoritāšu ministru un uh, visas darbības, kas ir vērtas, lai atbrīvotu žurnālistus. Šodien Eiropas parlaments neiejaucās eh, Pakistānas iekšējās lietās, bet atgādina 20. pāntu eh, pas eh, Kostinu konstitūcijā un izteiksmes brīvība. Tālāk veržā kundze. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāji kungs, dargie kolēģi. Es uh, gribētu teikt uh, šīs runas sākumā, ka izlasīju kopējo rezolūciju par Pakistānu un īpaši par uh, gubernatoru uh, Salmānu Tasēru nogalināšanu. Tas atbilst arī tam dokumentam, kas šodien priekšpusdienā tika a, pieņemts par a, kristiešu situāciju. Mēs visi ceram, a, ka a, būs iespējama viedokļa brīvība, apziņas brīvība. Un tie visi, a, kas ir upuri a, tādēļ, ka viņi izvēlēsies vienu noteiktu reliģiju vai vēlēšies mainīt reliģiju, vai ir atklāti pateikuši, ka netic Dievam, tie raugās mūsu rīcību. Un pret visiem jāizturas tieši tādā pašā veidā kā pret citiem. Neviens nav pasargāts no netolerants. Atcerēsimies. Uh, Amerikā, Latīņa Amerikā, kā arī valstīs nogalinātos pamatiedzīvotājus. Inkvizīcija, karus starp katoļiem un protestantiešiem, antisemītismu 20. gadsimtā un kas izdzīvo uh, slēptā veidā uh, arī um, Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet viss e integrālisms ir ļauns un bieži vien uh, kā pirmie uh, tam par upuri krīt uh, noteikti reliģija piekritēji. Jāsaka, Pakistāna un Salmans Tažers ir tāds tā kā piemērs. Viņš bija tolerants un viņš uzdrošinājās uh, runāt par zaimošanas likumu nevajadzīgumu un tādēļ uh, pret viņu vērsās represālijas. Un Pakistānas arī uh, krimināla kodeksa sadaļa tika attiecināta pret Asijā Bībī. Fanātisko grutu reakcija ir vēl pat uh, neciešamāka. Un neaizmirsīsim, ka uh, likumi ir vērsti pret reliģiskajām minoritātēm, pret uh, sievietēm, žurnālistiem, advokātiem, arotbiedrību pārstāvjiem Pakistānā. Ļoti bieži šiem cilvēkiem nav pamatbrīvību, jeb arī viņi dodas uh, dzīvot. Uh, ārpus valsts. Ir pienācis laiks, lai uh, komisija aktīvi rīkoties, un komisāra kungs, es gribētu, lai jūs uh, izskatat uh, līgums un pārskatat līgums uh, gan uh, tie, kas ir slēgti ar Tunisiju, gan arī ar Pakistānu, lai Tunisijas gadījums mums būtu uh, kā piemērs. Paldies! And I, I think all of us... Es domāju, ka mēs visi gribētu šeit klātesošie paust savu līdzītību Salmantas ir ģimenei. Un mēs atceramies viņa skaidro atbalstu un viņa pozīciju, kur, kā mēs zinām, kas bija strīdīga un dažiem bīstāmā. Un Mūs atrauc eh, šī slepkavība un daļas Pakistānas iedzīvotāja reakcijas uz šo slepkavību. Mēs esam tajā pašā laikā daudz ir sērojuši par viņu un darījuši to publiski. Tas ir jāņem vērā. Uh, arī tad, kad mēs runājam par eh, mēdīju līkumu un mēdīju reakciju attiecībā uz šā notikuma atspogļošanu. Taču mēs zinām, ka likums par zaimošanu apdraud daudzus Pakistānas iedzīvotājus, gan musulmaņus, gan kristiešus vienlīdzīgi. Mēs apzināmies, ka Pakistānas valdība ir jauna demokrātija, ka tā saskars ar konfliktiem pie savām robežām, ka tā saskars ar nesenajām plūdus, neseno plūdu sekām. Mēs zinām, ka šī valdība cīnās, bet mēs arī atzīstam to, ka ir nepieciešams šai valdībai mūsu atbalsts, veidojot demokrātiju pašā Pakistānā. Ne, E, kā arī politiskajā cīņā pret ekstrēmismu un pār cilvēku tiesībām. Un mums, kā demokrātiski parlamenta deputātiem, ir jāatbalsta tie, kur strādā pozitīvu pārmaiņu virzienā. Bet mēs tādajādi visi e, aicinām Pakistānas valdību uz darbībām. Neatsaukt iebildes un e, piemērot e, kovenantu par cilvēktiesībām, bet ar atsevišķām iebildēm. To mēs arī norādījām savā nesenajā vizītē Pakistānā. Un mēs vēlamies, lai valda, Pakistānas valdība e, turpina pielikt pūliņus, lai grozītu likumu par zaimošanu, jo šis likums biežāk tiek izmantots ļaunprātīgi nekā pienācīgi. Paldies, paldies, un tagad mēs uzklausīsim runātājs no politiskajām grupām. Sāksim ar Kēlam kungu vienu minūte, un viņš izteiksies tautas partijas grupas vārdā. Mēs visi nosodām Pendžabas eh, valdī eh, eh, gubernatoru slepkavību. Šī slepkavība notika tādā kontekstā, ka Tazīr kungs oponēja bēdīgi slavenajam uh, E, likumam pār zaimošanu, kas tiek izmantots, lai vajātu e, citā domājošas un atsevišķas reliģiskas grupas. Mēs, e, domājot par ekstremistiem Pakistānā, apzināmies to, ka mērenie musulmaņi ir daudz cietuši šī likuma sakarā. Mēs gribam, gribētu izteikt savu līdzjūtību upuru ģimenēm. Bet mēs apzināmies, ka lielākā daļa Pakistānas sabiedrība ir nosodījušo slepkavību. Arī reliģiskās uh, iestādes ir aicinājušas grozīt likumu par zaimošanu, un mēs aicinām valdību piel, Pakistānā pielikt lielāks pūliņš cīņā pret ekstrēmismu. Paldies, paldies Kēlām kungs, tālāk sociālistu demokrātu vārdā Repokungs puhemies. Punjavin kumernöö. Priekšsēdētāja kungs. Eh, Punjavas eh, eh, gubernators ir noslapkavots. Te ir runa par reliģisko neiecietību Pakistānas sabiedrībā. Tikai daži atļaujas uh, uzstāties pret zaimošanas likumu sabiedriski. Uh, Viņš atbalstīja, piemēram, kristieti, kura tika e, sodīta, un viņš apmeklēja viņu cietumā. Kā izskatās cilvēka liktenis, kurš e, izsakās pret netaisnību, e, kas e, tiek vērsta pret kristiešiem, ja viņu atbrīvo vai viņu arī slepkavo, vai patiešām tādai valstī kā Pakistānai vajadzētu izmantot tirdzniecības priekšrocības kā pat laban. Cilvēktiesības tomēr ir ir viens no izšķirošajiem punktiem, kas būtu jāņem vērā, piešķirot muitas priekšrocības Pakistānai. Paldies! Paldies tagad Alde grupas vārdā Ojolāns Kunz uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji! Guvernators Salmāna Tazīra slepkavība ir ne tikai privāta traģēdija, bet traģēdija demokrātijai Pakistānā. Visi šie nosodāmie incidenti un visi notikumi, kas ir norādīti rezolūcijām, ir ar iebiedēšanas eh, pazīmēm Pakistānas sabiedrībai ceļā uz eh, sekularizāciju cīņā pret eh, reliģiskā ekstrēmisma pieaugumu. Kā, kā Pakistāna var sev nostākt par demokrātiju, ja reliģijas brīvība? Ko nosaka konstitūcija? tiek pilnībā ignorēta, piemērojot eh, likumus par zaimošanu. Un eh, šajā sakarā ir viena no izpausmēm eh, Salmantas ir slēpkavība. Pakistāna daudzos aspektos daudz iegūto atceļot likums par zaimošanu un atceļot sodus, kas ir piemēroti šo likumu sakarā. Es gribētu aicināt Pakistānas valdību stiprināt pasākumus, kas ir eh, paredzēti, lai apkarotu vardarbīgu ekstrēmismu. Vardarbība raksta, var, eh, rada vardarbību, un es domāju, ka Pakistāna nevar atļauties eh, pilsoņu kara eskalāciju. Paldies! Paldies! Tālāk Čarņēcka kungs no konservatīvajiem un reformistiem. Mm. Paldies priekšsēdētājiem. E, Pakistāna atkal mēs saskaramies ar problēmām un ar briesmīgu slēpkavību. Mēs bieži esam e, pie šī temata jau strādājuši. Pirms vairākiem mēnešiem mēs parlamentā pieņemam rezolūciju Pakistānas sakarā un e, tagad kā, tā ir tāda sajūta, ka tas ir kā karsts kartupelis un man šķiet, ka Mums šodien e, jāsaka, ka mēs nevaram e, pieļaut, e, ka musulmaņu imāmi publiskā veidā Pakistānā aicina veikt slepkavības. Piemēram, to mēs redzējām um, kā šādi gadījumi notiek un kā Pakistānas varas iestādes nereaģē uz to. Un ir jāatrod vainīgie. Paldies. Nākošais runātājs. Eh, eh, eh, Dārts. Dārtmuts Viljams. Paldies! Es padavi, pavadīju daudz laika kopā Samantā Sīru, kad mums bija aptuveni 20 gadi. Mēs bijām patiesi draugi. Salamants rakstīja man uz parlamentu, lai e, es uzturētos e, kā viņa personiskais viesis gubernatoru mājā Pendžabām. Šī vēstule pienāca pēc e, gubernatora tās ir slepkavības. Salamans bija harizmātisks, augsti inteliģents cilvēks. Viņš e, pārstāvēja e, Pakistānas vislabākās tradīcijas. Viņš bija musulmans, bet nekādā veidā ne fundamentalists. Salmans sniedza atbalstu kristietei, kur tika e, notiesāta sakara likuma par zaimošanu. E, Salmans atdeva šeit savu dzīvību, tā bija politiska slepkavība. Pakistāna ir ne tikai liela attīstības valsts, tā ir valsts, kurā ir 20 kodolgalviņas. Un es pirmkārt esmu šeit, lai paustu savas dziļās bēdas e, šīs slepkavības sakarā un savas bažas par Pakistānas nākotni. Paldies! Nākamais runātājs Mankungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Punģebas gubernatora vardarbīgā nāve eh, kas vienmēr ir iestājies par to, iecietību reliģijā, nu, parāda to, ka estrēmisti iegūst varu arvien vairāk Pakistānā. Desmitiem tūkstoši demonstrēja, uh, izgāja ielās, bet viņi nebija pret slepkavību, bet gan par uh, atentāta veicēju. Un uh, tātad par dieva zaimošanu ir iespējams nāvesots. Vēl pavisam nesen kolēģi citā gadījumā tika piespriezt nāvesots par Muhamedu mums ir viena no spēcīgākajām balsīm pret ekstrēmistu. Viņa nāve vājina valdību, atkāpjot, kura cīnās par politisko izdzīvošanu. Pie 160 miljoniem pakistāniešu tikai 3 miljoni ir kristieši. Viņi ir e, minoritāte, kurai ir jāizcieš daudz kas. Eiropai šeit ir jāiejaucas, un mūsu delegācija, kuras esmu vicepriekšsēdētājs, e, turpinās sniegt atbalstu. Šī slepkavība ir jāizmeklē, atentāta veicējs ir jāsauc pie atbildības. Paldies! Paldies, man kungs, tagad uh, Palecka kungs. Tai padėtis Pakistane itin sudėtinga E, paldies, priekšsēdētāji. Situācija Pakistānā kļūst ļoti sarežģīta, ņemot vērā ierujos, e, iekšējos un ārējos apstākļus. Tāpēc šādi notikumi, kā e, politiskas slepkavības, reliģiski iedvesmot slepkavības, ir šokējošas, šokējušas visu valsti un visu tā sabiedrību. Un uh, E, šī situācija var ietekmēt e, situāciju visā valstī. Un novest pie reliģiska fanātisma. Mums ar savu re rezolūciju jāmēģina ietekmēt notikums citā virzienā. Mums ir jādod iespēja Pakistānas valdībai E, cīnīties pret reliģisko neiecietību. Un mēs šādu cīņu atbalstām. Tāpat arī ir jārunā par tiesnešu neatkarību, tīpaši e, gadījumos, kas attiec uz zaimošanu, ir ļoti sarežģīti. Paldies, nākošais runātājs Ogors Čābā. Priekšstādātāja kungs, e, es jau bieži esmu teicis, ka atbalstu uh, to, ka Eiropas eh, Savienība strikti nosoda dažādas valsts par cilvēktiesību pārkāpumiem. Es gribu nosodīt Pakistānu, jo Eiropa nedrīkst eh, atstāt viens tos, kas gaida tās reakciju, cīnoties eh, par toleranci, par cilvēktiesībām un par minoritāšu tauti, tiesībām. Mēs zinām, ka kristiešus vajā dažādās valstīs. Arī pak Pakistānā. Un Salmans eh, Tasirs iestājās eh, par atbalstīju uh, eh, arī kristiešus. Un tādēļ um, Eiropas arējās rīcības dienestam vajadzētu aktīvi rīkoties un paust Eiropas vērtības un aizstāvēt cilvēktiesības. Mēs paši varam tikai tad um, nopietni pret sevi izturēties, ja mēs uh, cīnamies pret uh, uzbrukumiem, kas ir vērsti pret kristiešiem un citām reliģiskajām minoritātēm. Paldies! Paldies! Paldies, mēs varam tagad pie brīvā mikrofona. Mums ir neliela problēma, jo ir aptuveni 14 runātāji pieteikušies. Es aicinu visus runāt neilgāk par vienu minūtu, lai var izteikties visi kolēģi. Tikai viena minūte un vārdu dodu vispirms Silvestris kungam. Prego. Signor komisārio, Eiropa nostā un por. Komisāra kungs. Mēs nedrīkstam klusēt, ņemot vērā Pakistānas notikumus. Eh, slepkavīga Punčabā ir eh, briesmīgs notikums. Pēdējos mēnešos situācija ir sāsinājusies, tāpat kā spriedzes starp kristiešiem un musulmaņiem. Eh, likumi par zemošanu ierobežo brīvības. Un kā jau teicu, Punčabas provincē, ja kāds runā pretī, tad viņš tiek apspiests. Gubernatoram bija jāmirst, jo viņam ir mērena pozīcija un jo viņš vērsās pret eh, likuma normām, kuras eh, ir pret cilvēku pamatbrīvībām. Ja Eiropa neko nedarīs, tad izolācija saglabāsies, un mums viņi ir jāatbalsta. Paldies, saka priekšsēdētājs, un paldies par grafika ievērošanu. Alaki kungs. President, just uh, some uh, word of criticism. Mm, daži kritiski vārdi. Daļa Eiropas sabiedrības un daļa parlamenta uh, skata Pakistānu un tās cīņu pret terorismu. Es uh, Eh, redzu tos pūliņus, kurus pieliek Pakistānas valdība un eh, pilsoniskā sabiedrība pieliek eh, cīņā pret ekstrēmismu. Visiem ir jābūt skaidram, ka vairāk nekā 90% pakistānieši ir pret terorismu un viņi maksā par to ļoti dārgu cenu. Un Salman tas ir slepkavību, ir nosodījusi lielākā daļa uh, Eh, iedzīvotāju, zinātnieku, reliģijas pārstāvju, gan mērenie musulmaņi, valdības eh, pārstāvju eh, pārdzīvo viņa zaudējumu. Tas ir jāatzīst visiem. Paldies, Jetemaki kundze. Uskonnon vapaus on yksi perustavanlaatuisista. Ticības brīvība piedar pie pamatbrīvībām. Tomēr ir tā, ka viss, it visur pasaulē gandrīz ik dienas notiek likuma pārkāpuma. Tā ir neiecietība. Līkums par zaimošanu saistās ar kara diktatūru. Mēs nevaram akceptēt, ka tiek izmantot līkumu, lai vajātu reliģiskās minoritātes, un ka desmitiem cilvēku katru gadu, pamatojoties uz šo likumu, tiek sodīti ar nāvi. Mums ir e, aktīvi jādarbojas, mums ir jāpanāk, lai Pakistānas iestādes beidzot atcelt šo likumu. Paldies! Tagad e, Čārls Teoks. Kad eh, eh, Salmana tas, tas ir tik apglabāts, man likās, kā ar viņu tiek apglabātas visas cerības eh, mērenai Pakistānai. Runājot par likumiem par zaimošanu, arī arī to grozīšana atcelšana tiek apdraudēta. Mums šeit parla mēs parlamentā esam runājuši par likumiem par zaimošanu, kas tiek piemērot Pakistānā. Un e, Pakistānas e, radikalizēšanās e, turpina notikt. Es, mums mēs eh, redzam, ka tie, kuri bija pret šo likumu, tagad varētu eh, darīt vēl vairāk. Mēs redzējām, ka pat, ju, pat juristi un advokāti ir eh, slavējuši Salamana, tas ir slepkavu un aicinājuši viņa atbrīvošanu. Vai Eiropas Savienība var turpināt uzturēt attiecības ar tādu valsti? Mums ir jāpārskata savs, savā tieksmi. Paldies! Tālāk, eh, Kēlīkungs. Eh, eh, Mēs runājam šeit par dubultraģēdiju. Pirmkārt, nevainīga cilvēka nogalināšana. Otrkārt, attieksme pret viņa miesasārgu. Es gribu paust pirmkārt līdzjūtību bojā gājuša ģimenei. Un es tagad gribu izstāstīt, ka uh, īrijā uh, tika nogalināta e, jauna meitene, kura tika nogalināta savā istabā, to izdarīja viņas istabas aplaupītājs. Pēc tam to mēģināja parādīt kā pašnāvību. Gribu izstāstīt, ka delegācijas laikā mēs tikāmies ar ar eh, Pakistānas ministriem. Un eh, mums ir jārunā ar šo valstu, lai varētu apkarot eh, ekstrem, ekstrēmismu. Paldies, nākošais runātājs paši. Tas, vážení pán predsedajúci, vážený pán komisār, na vražde guvernéra provincie Pandžāb. Paldies, priekšstādētāj kungs. Komisār kungs. Gubernatora tas ir slepkavība, tā ir plaša tēma, it īpaši, ja paskatāmies, kas tam visam ir fonā. Slepkavība notika klusējot Pakistānas reliģiskajiem varoņiem, tātad klusētam viņi viņu atbalstīja, un tas nozīmē, ka Pakistānā slepkavas reliģiskus spriedumu dēļ ir ies, slepkavības ir iespējamas par zaimošanu, par it kā notikušo zaimošanu cilvēki tiek sodīti ar nāvi, nāves soda tiek arī izpildīti. Tāpēc mums ir nepieciešams virzīt Pakistānas valdību, izdarīt izmaiņas, un arī citām valdībām ir jāpievienojas. Mēs nevaram samierināties ar to, ka 21. gadsimtā tādā balstī notiek viduslaika arhīskas metodas. Paldies, Sagedi kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Sākumā jāsaka tas, ka situācija Pakistānā visumā ir bažas raisoša un ne tikai šī uh, konkrētā galījuma dēļ. Runājot par Pakistānu, nevar teikt, ka tā būtu uh, valsts, kas atrodas tālu no mums, jo mēs zinām, ka tās uh, problēmas, kas rodas Pakistānā, lai tās būtu ekonomiskas, politiskas vai kāda cita veida, ka tās ietekmē Eiropas Savienību caur migrāciju, respektīvi mums ir jāpievērš šīm problēmām. Ir divi jautājumi, kas ir steidzīgāki. Pirmkārt, uzbrukumi no Afganistānas un Indijas Un otrkārt, eh, ekstrēmisti, eh, tie, kas arī Salmanta sēru nogalināja. Tādēļ es lūdzu atbalstīt eh, Pakistānu, lai varētu noskaidrot situāciju. Paldies! Paldies tagad nākošā runātāja Makovei kundze. Asasinarea guvernatorului Salman Taser, una dintre vocile... Guvernatora nogalināšanu Pēņģabā. Viena no balsīm, kas eh, cīnījās par minoritāšu tiesībām, parāda to, eh, kā šajā reģionā pieaug cilvēktiesību pārkāpumi. Eh, reliģijas brīvības izpausmes Pakistānā tiek bieži vien sodīts ar cietumu sodu Šis eh, gubernators cīnījās par citas personas brīvību. Mums ir eh, jāapzinās, ka jāicina Pakistānas varas iestādes sodīt noziedzniekus, slepkavas, viņu sabiedrotos un atsaukt likumus par zaimošanu. Paldies, Batenku! Uh, Priekšsēdētāji, uh, Salmanta Zīra nogalināšana ir brutāls un traģisks no noziegums. Viņu nogalināja islāma ekstrēmiste, jo viņš aicināja piemērot izmaiņas eh, likumos par zaimošanu. Jāapzinās, ko tas nozīmē rietumu pasaulē. Mums ir visiem jādomā, kā mēs varam apkarot islāma fundamentālismu. Šarija likumi ir atzīti vairākās tiesās apvienotie karalistē. Ir veseli apgabali, kur, e, tie, kur ir spēkā šāriāt līkums. E, e, mēs dzīvojam E, mēs esam piedzīvojuši industriālo revolūciju, apgaismību, un tagad mēs sākam pie, e, piemērot sestā gadsimta ideoloģiju. Mums ir jāatbalsta mēreni un progresīvi elementi tādās valstīs kā Pakistāna un galvenokārt Mums ir jāapgalvo, ka šariāta likumiem un islāma fundamentālistiem nav vietas modernā rietumdemokrātijā. Paldies, nākošais runātājs Prēdā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka es nosodu Pendžabas eh, eh, guvernatoru brutālo nogādāšanu. Un šis uh, guvernators bija pazīstams ar cīņu pret fanātismu un iecietību. Pirms vairākiem mēnešiem mēs runājām par nepieciešamību cīnīties pret uh, likumu par zaimošanu. Vēlos atgādināt, ka eh, ļaunprātības šāda likuma sakarā rada neiecietības atmosfēru, atmosfēru, kas veicina neiecietību, neiecietību pret uh, reliģiskām grupām, un veicina diskrimināciju. Āsijā bija bija gadījums, eh, pēc kura tika nogalināts eh, Pendžabs gubernators, ir kā piemērs šeit. Eiropas parlamentam ir jāpierāda, ka mēs piešķiram lielu nozīmi cīņai pret ekstrēmismu šajā valstī, un es aicinu Eh, aicinu uzklausīt saprotīgās balsis šajā valstī. Paldies! Nākošais runātais Mikulāši. Ďakujem, pán predsedā, vážený pán komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisār. Es gribētu paust līdzjūtību Pakistānas pilsoņiem, jo viņi ir zaudējuši nozīmīgu politisko Eh, figūru, gubernatoru Salmantasīru, un esmu ļoti nobažījies, ka šajā valstī cilvēki tiek vajāti tikai tāpēc, ka viņiem ir atšķirīga pārliecība un reliģija, un tāda reliģiskā grupa kā kristieši nav izņēmums. Sieviete, kas eh, tika notiesāta šarjata likuma ietvaros un eh, tika notiesāta uz nāvi. Ir fakts, ka islāma ekstrēmisti. Uh, ir daļa no drošības spēkiem Pakistānā, un tas neveicina valsts drošību. Tie apdraud to. Mēs nevaram gaidīt, ka tiesiskums tiks panākts, un es gribētu aicināt visus politiskos spēkus, kā arī kultiestādes atbalstīt mērenos spārnus visās kopienās. Paldies, paldies Gālērkungs. Pane predsedā, Paldies, priekšstādātāja kungs. Pakistāns, eh, Pakistāna daudz veid, daudzā veidā ir tā drausla, jo valdība nav uh, spējīga ieturēt uh, modernizācijas kursu, nevar ieturēt uh, un īstenot reformas, un cīņa pret uh, reformismiem un teroristiem to cīņu drīzāk vēl stiprina. Uh, Trausli tādēļ, ka katastrofa un plūdi ir ļoti kaitējusi valstīm atmetot uz gadiem atpakaļ to, tās attīstības. Un bez tam sabiedrības attīstība ir tāda, ka ne visi var piedalīties ekonomiskajā attīstībā, gluži vienkārši attīstība ir iekavēta. Eiropas Savienībai ir politiskais dialogs ar politiķiem tā jāveido, lai radītu izpratni tam, ka ir nepieciešams ekonomisks un sociāls pārmaiņas, lai cilvēkiem parādītu perspektīvas, kas ir labākas nekā alternatīva, proti ekstrēmisms un fundamentālisms. Paldies! Anke, au! Paldies jums arī, Gāleri kungs! Un pēdējais runātājs šajā raundā ir Poselta kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ļaunākie un asiņainākie reģi, eh, režīmi ir antieiropeiskie eh, jakobīnieši eh, un antisociāli. Un tas nav liederīgi, ja veržjāka un vienkārši tikai par reliģijām runā. Un reliģijas bieži vien tiek ļaunprātīgi izmantotas runājot. Uh, Tā tas ir arī Pakistānā. No viens puses zinām, ka Pakistānu um, radīja reliģiski iemesli dēļ sadalot Britu Inlī, jo toreiz muslims dekolonizācijas laikā apvienoja vienā valstī. Tādēļ mums ir jāizprot, ka tā ir uh, islama noteikta valsts. Šī valsts ir toleranti organizēta, tā respektē reliģisko brīvību, kristiešus un mēs mums ir daudz enerģiskāk jāaizstāv kristiešu tiesības kā Eiropas Savienībai, jo mums ir jāaizstāv kristieši visā pasaulē, un kas tad to darīs, ja ne mēs, eiropieši. Paldies! Paldies, pasauta kungs! Neredzu Esais kundze. Esais kundze. Ā, redzu gan, viņi ir pēdējā runātāja. Täälläkin täällä on jo useampi todennut, kuinka... Jau vairāk kārt tika teikts, ka uh, tas ir kungs bija cilvēks, kurš eh, iestājās par cilvēkiem, kuri bija nonākuši sarežģītā situācijā, par sievietēm, kur ties, tiesības tik ierobežotas un pret netaisnību. Viņš eh, atklāti uzstājās pret eh, zemošanas likumiem, par to, ka situācija ir jāmaina, jo cilvēki varēs mainīties tikai pēc tam. Ir ļoti vienkārši vērsties pret eh, nāves spriedumiem, pret kristiešu sievietēm. Eh, tas visas ir lietas, kas ir saistītas ar taisnīguma jautājumu. Un tieši eh, šis jautājums arī viņam radīja problēmas. Tie, kuri eh, dara, rīkojas reformu laba, tie ir jāatbalsta. Eiropas Savienībā savā ārējā darbībā ir jādomā, kā lai atbalstītu cilvēkus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Of... Nu, paldies, komisārs Fīle. Uzklausīsim komisijas viedokli. Thank you, uh, Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Šīs debates ir eh, vēl viens apliecinājums tam, ka Eiropas Savienība ir šokējusi Salmatas ir brutālā slepkavība. Šī slepkavība notika Islamabadā 4. janvārī. Augstā pārstāve Ārstone stingri nosoda e, šo slepkavību un aicina Pakistānas varas iestādes vaininiekus saukties priekšā. Šī slepkavība ir satraucoša. Vēl jau vairāk tāpēc, ka tā ir saistāma ar Asijas divi kristietei sniegto atbalstu, kura ir apsūdzēta par zaimošanu. 12. novembrī pagājušajā gadā augstā pārstāve Aštona pauda dziļas bāžas eh, par viņai piespriesto nāvis sodu un aicināja Pakistānu Eh, atcelt nāvis sodu un ievērot cilvēktiesības, kā garantija starptautiskām konvencijām, eh, kuras eh, ir parakstījusi šī valsts. Likuma par zaimošanos turp, piemērošanas turpināšana ir jāatceļ kā daļa no mūsu dialoga. Likums par zaimošanu savā pašreizajā formā ļoti bieži tiek ļaunprātīgi izmantots un izmantots pret reliģiskām minoritātēm. Mēs visi apzināmies, ka ne, nepatiesas apsūdzības tiek izmantotas, lai kārtotu privātus rēķinus um, vai personu. Un mēs aicinām Pakistānas valdību spērt soļus lai grozītu šī likuma visstrīdīgākos aspektus. Protams, ideāli būtu, ja likumi par zaimošanu tiktu atcelti pilnībā. Tas ir asasi eh, slepkavības gadījumā. Tika pausts plašs sabiedrības atbalsts slepkavībai. Mēs paužam bāžas, ka eh, fatvas tiek izdotas ne tikai pret uh, Eh, Salmantas Hiru, bet citām publiskām personām. Eh, eh, aicinot, musinot uz naidu un vardarbību. Pakistānas valdībai ir pienākums aizsargāt savus pilsoņus un darīt visu iespējamo viņu drošības nodrošināšanai. Salamantas ir slēpkavība, atspoguļo neiecietības un ekstrēmisma pieaugumu Pakistānā. Mums ir jāsaskars ar šo situāciju un rūpīgi jāpārdomā, kā mēs reaģēsim apzinoties to, ka e, šīs valsts valdība e, turpina saskarties ar dažādiem izaicinājumiem. Vēlos runāt skaidri. Uh, mums nav citas alternatīvas, kā turpināt atbalstīt demokrātiskos un progresīvos spēkus Pakistānas pilsoniskajā sabiedrībā. Eh, Pakistānas konstitūcija skaidri norāda minoritāšu tiesības. Ir jārisina cīņas pret ekstremismu jautājumu ne tikai pierobežas rajonos, bet arī Pakistānas pilsētās. Mums ir jāturpina sniegt atbalstu izglītībai un attīstībai, eh, sadarbībai attīstībai. Mums ir jāturpina veicināt iecietība izglītības sistēmā, it īpaši runājot par minoritātēm. Mēs visi apzināmies to, cik viegli ievainojumi un trausla ir situācija tām personām, kuras piedara reliģiskajām minoritātēm Pakistānā. Tas attiecas ne tikai uz kristiešiem, tas attiecas uz šītiem, eh, hinduistiem un citiem Eiropas Savienībai. Ir jādomā par kopīgo mērķu aizstāvību. Un Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiek padziļināta plaisa starp kristiešiem un musulmaņiem. Mums ir jādomā par to, kā, mēs, eh, kā var aizsargāt ikvienu tiesības uz reliģisko brīvību gan Pakistānā, gan citur. Paldies! Thank you, komisār. Paldies, komisār! Debats par šo Pakistānas jautājumu ir pabeigtas. Esmu saņēmis septiņus rezolūcijas priekšlikumus. Balsojums notiks pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši